You, Paldies, kolēģi. Pāriesim pie balsojumu skaidrojumiem. Pirmais ziņojums ir Ertuga kunga ziņojums. Šoidrovs kundze, lūdzu vārds jums. Šoidrovs kundze, uzgaidiet mirkli. Kolēģi, paldies, mēs esam sākuši balsojumu skaidrošanu, tādēļ lūdzu ievērojiet klusumu. Šodrovs kundze, lūdzu.